un ieguldītāji precīzi zinātu, kāds būs šis enerģētikas ceļvedis un uz ko viņiem nākotnē ir jākoncentrējas. Paldies! Paldies, Paldies Cavelas kundzei. Ar to šis punkts tiek noslēgts. Nākamais punkts ir jautājums, uz kur jāatbild mutiski. Runa ir par kodolspēku stāciju riska drošības novērtējumiem, noturības testiem Eiropas Savienībā. Izteiksies Amalija Sartorī kā jautājuma autore. Paldies, priekšsēdētā kungs. Teksts, ko es noformulēju, tika iesniegts uh, komitejas vārdā. Es uh, biju darba grupas vadītāja, bet uh, principā šis ir mūsu visu darbs un šis jautājums skar avāriju Fukushimas Daiichi kodola spēka stācijā Japānā 2011. gada 11. martā. Eiropas komisija šai sakarā 2012. gadā iesniedza paziņojumu par situāciju kodola spēka stācijās. Šī avārija bija tiešām ārkārtīgi ievērojama daudz uh, cilvēku gāja bojā šodien. Uh, šis avārijas gada dienā Japānā tika ieturēts arī klusuma brīdis. Un um, ņemot to visu vērā, Eiropas Savienība vēlas uh, drošāku uh, politiku kodolspēku stāciju darbam. Komisijas paziņojumā, kas, kā teikts, tika iesniegts 2012. gada 5. oktobrī, ir uzsverti vairāki aspekti. Runa ir tīpaši par noturības testu efektivitāti. Noturības testi tomēr veicina šo atomstaciju drošību. Uh, tiek izcelts eh, jautājums eh, par eh, kodola materiāla uzglabāšanas bīstamību. Tikpat tiek izcelts jautājums par starptautisko sadarbību, par pārbaudīto metožu piemērošanu, un šķiet, ka vajadzētu paplašināt tekstu arī uz mobilām iekārtām, uh, ietvert arī evakuācijas plānus un uh, plānus, kas skar ne tikai uh, pašu kodola spēku stāciju, bet arī apkārtējo pieguļošu teritoriju. Jāstieprina arī cilvēku informētības līmenis. Turklāt jāpiesaista dažādas iestādes, regulātori, novērošanas iestādes, eh, analī, analīzes veicēji, zinātnieki, kas veiks eh, šīs analīzes, visiem jāpiedalās. Tātad, rēģējot uz šo komisijas paziņojumu, tika iesniegts eh, jautājums, uz kuru jāatbild mutiski no mūsu puses. Uh, Tas tika apvienots ar rezolūcijas uh, priekšlikumu. Mēs vēlamies uh, zināt vairāk par drošības aspektiem attiecībā uz kodolspēkstāciju darbu. Konkrēti jautājumi mums ir šādi. Uh, vai komisija var norādīt, cik lielā mērā kodoliekārt notarības testu konstatējumi tiks ņemt vērā tās nākamajos tiesību aktu priekšlikumos, jo īpaši gaidāmajā kodoldrošības direktīvas pārskatīšanā. Turklāt, um, kādus uh, saistošus tiesību aktus kodola apdrošināšanas un kodola atbildības jomā komisija vēlas piedāvāt, un uh, varbūt jau ir termiņi, uh, normatīviem priekšlikumiem, ja tādi tiks iesniegti, un kādus noteikumus tie varētu ietvert. Tad trešais punkts. Kādus mehānismus komisija plāno ierosināt, lai uzraudzītu drošības uzlabojumus, arī finansējuma avotus tīpaši? Un uh, ceturtais jautājums, vai komisija ir iecerējusi veikt turpmākus pasākumus, lai stiprinātu valstu regulātorus un to neatkarību nodrošinātu, ka tie īsteno ieteikumus par procedūrām un sistēmām, kas izklāstīti iepriekš minētajā paziņojumā. Paldies, komisāra kungs, gaidot jūsu atbildi. Paldies, Artorī kundze. Atbildēs komisārs Ettingers. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, deputāti. Pēc uh, šīs uh, avārijas, uh, pēc uh, zemestrīces, pēc tsunami viļņa, kas prasīja tūkstošiem dzīvību, kas izraisīja milzīgus kaitējums infrastruktūrā, kas izraisīja arī avāriju kodolspēkstācijā. Eiropas Savienība sāk sāka īstenot noturības testus. Noturības testi, kas tā teikt, ne, kuru pašmērķis tā teikt nav noturības demonstrēšana, automātiski to arī nevar nodemonstrēt. Šo noturības testu mērķis bija veikt inventarizāciju objektīvi, uh, lai pārliecinātos uh, par uh, mūsu 135 kodola spēku staciju drošību. Trīs uh, pakāpieni bija mm, šiem testiem. Vispirms atbildīgi par tiem bija nacionāli regulātori un tad arī starptautiska analīze. Uh, tika veikta, teiksim, Francijas atomstācijas kontrolēja vācieši, vācu spēkstācijas čehi, tad galu galā tika piesaistīti arī starptautiski partneri - Ukraina, Krievija, piemēram, tātad arī ārpus Eiropas Savienības šis tas tika panākts drošības ziņā. Iespējams, noturības testi nav bijuši pārāk stingri, uh, zināmās jomās, citās jomās tie ir bijuši eh, ļoti stingri. Katrā gadījumā tagad mums ir pirmie rezultāti un mēs eh, turpināsim darbu. Mēs eh, esam vienojušies ar nacionālajiem regulātoriem sagatavot nacionālus rīcības plānus, ko vēlas dalībvalstis, regulātori, uh, valdības, ņemot vērā noturības testu pirmos rezultātus. Mums ir rīcības plāni, tie tiek izvērtēti šobrīd. Un uh, skatīsimies, kā uzlabot situāciju kodolspēks stacijās. Katrai kodolspēks stacijai būs nepieciešams investīcijas aptuveni 200 miljonu ap apjomā. Tātad kopumā mēs runājam par 15 līdz 25 miljārdiem visie, visām kodolspēka stācijām Eiropā. Uh, tas palīdzēs moderni aprīkot šīs atomstācijas un tas uh, sekmēs to drošību. No Eiropadomes ir saņemtas arī norādes, kuras labprāt uh, pildīsim. Un ne tik tikai 2014. gadā, bet jau tagad mēs sāksim īstenot kodoldrošības direktīvas uh, nosacījums un uh, sāksim to pārskatīt. Jau tagad runāsim par to, kā reformēt šo kodoldrošības direktīvu, kādus uh, papildu noteikumus tajā ierakstīt, uh, ko secināt uh, pēc noturības testu veikšanas, ko uzlabot Eiropas likumdošanā. Un es teiktu, ka tas vēl ir, tas vēl ir saulēcīgi vēl pirms nākamajām vēlēšanām, parlamenta vēlēšanām būs iespējams apspriest šo jautājumu parlamentā, pieņemt lēmumu un iegūt vairākumu padomē. Nevajadzētu izlikties gatavība padomē akceptēt reformēto kodoldrošības direktīvu, ir tāda rezervēta. Daudzas dalībvalstis īsti to nevēlas. Nevēlas, lai Eiropa diktētu drošības standartus. Drīzāk uh, uzskata šo jomu par nacionālo kompetenci, nevis Eiropas kompetenci. Bet es uzskatu, ka citās jomās, piemēram, transports, piemēram, pārtika. Mums tomēr ir Eiropas standarti, kas kalpo pilsoņiem, un arī enerģētikā varam izveidot Eiropas drošības ietvaru un standartus. Jūs jautājāt, deputātes kundze, uh, kā tad izskatīsies ar drošības standartiem. Mēs gadu laikā sagatavosim priekšlikumu saistošiem noteikumiem, kā piemēram palīdzība cietušajiem, kā potenciāli cietu, cietušajiem uh, saistoši sniegt palīdzību. Mēs orientēsimies uh, pēc ļoti dažādiem standartiem dalību valstīs un vēlamies uh, izveidot uh, ietvaru Eiropas līmenī. Tad mums vēl jāizskata vairāki ļoti interesanti jautājumi, eh, par kuriem atbildīgs eh, kolēģis eh, komisārs Almūnijā, ar kuru es sadarbojos. Skatīsimies, kā paredzēt finansējumu un kādi finansējuma avoti būtu paredzami atomstācijām. Es pats ar to nenodarbojos, bet uh, mums ir priekšlikumi uh, tirgus dizainam. Tas kļūs par tādu modas vārdu, es jums apsolu, un Lielbritānijas valdība mums uh, iesniegs priekšlikumu attiecībā uz uh, gāzes spēkstacijām un kodola spēkstacijām. Viņi vēlas uh, garantētas cenas šīm spēkstacijām, lai investētu šajās spēkstacijās uz laiku līdz 30 gadiem un saņemtu garantētu tarifu. Un, uh, kad tas nonāk tirgu, šīs uh, cenas kļūs par eh, tirgus cenu, bet tas eh, nāks no garantētās eh, Lielbritānijas valdības cenas. Kaut kas līdzīgs nāks arī no Čehijas un iespējams no Polijas, ne tikai no Lielbritānijas, jo šobrīd Somijā ir pieredzēts cenas palielinājums par 3 miljārdiem eiro, un um, ar šo pieredzi neviens vienkārši tā neinvestēs drošībā. Tā kā ir nepieciešams garantijas. Mēs uh, maijā padomē runāsim par šo tēmu, un šķiet noslēgumā noturības testi mums ir daudz ko devuši. Uh, attiecībā uz eh, jauniem drošības standartiem, un tam pateicoties otrajā semestrī, otrajā pusgadā mums eh, izdosies reformēt, cerams, kodoldrošības direktīvu. Paldies eh, komisāram Ettingeram. Tagad mēs turpināsim diskusiju. Kolēģi, mēs esam iekavējuši nedaudz. Um, Īstenībā mēs ļoti esam iekavējuši mums atvēlēto laiku. Mums um, arī tagad ir pieteikušies daudz, daudzi kolēģi. Es lūkšu jūs izteikties disciplinēti. Kolarska Babinska tagad, kolēģi tagad izteiksies. Paldies! Es domāju, par noturības testiem, kas ir saistīti ar uh, kodoldrošības direktīvu. Es uzskatu, ka šī noturības testi ir fantastisks piemērs. Šeit mēs redzam, ka cilvēki ir spējuši apvienoties, atbalstīt drošību un ļoti jauki, ka komisija ir nolēmusi harmonizēt šos centienus Mums ir jāatbalsta šī iniciatīva, lai arī varbūt ir atsevišķas valsts, kas teiks, ka šeit ir valstu kompetence, kas būtu jāņem vērā. Un tomēr mēs uzskatām, ka iedzīvotāju drošība ir mūsu publiskā kopīgā prece un arī labums attiecīgi nedrīkst domāt šeit izolēti, koncentrēties tikai uz nākotnes kodolu staciju celšanu, domājot par to, ka mēs kaut kādā veidā ignorēsim drošības standarts. Šie standarti būs garantēti arī nākotnē ceļot stacijas. Es gribētu lūgt, lai komisija liek lielāku uzsvaru uz kontaktiem ar kaimiņu valstīm komisārs teica, ka noturības testi notiek Ukrainā, bet ir arī citas valsts, kas eh, būvē šīs spēkstacijas un plāno arī realizēt noturības testus. Dažreiz šīm valstīm varbūt izmaksas sakarā ar testu izvēršanu ir, ir pārāk lielas, un nu, šīs valsts varētu izvēlēties kādu lētāku metodu, tāpēc vajadzētu rīkoties visiem kopā. Paldies! Tālāk viena minūte ir Jērā Madurela kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu atzīmēt, ka noturības tests citu iniciatīvas ziņā Eiropa katru reizi rāda visiem tādu tā kā piemēru. Tas ir voluntārs pasākums, un šeit nav neatkarības. Un par to mūsu grupa ir noraizējusies. Visas kodolspēks stacijas ir izgājušos testus, tomēr visi darbi nav paveikti. Ir nepieciešams eh, īstenot noteikts uzlabojumus noteiktās spēkstacijas. Uzreiz gribu teikt, ka ne visi riski, ne visas iekārtas ir izvērtēts, ne visas telpas ir izvērtēts. Un, uh, lai arī rezultāti ir pozitīvi, mēs nedrīkstam aizmirst, ka kodola enerģija joprojām ir būtisks risks, tāpēc mums ir jāturpina darbs, lai radītu uzraudzības ietvaru Eiropā, kas nodrošinātu maksimālu drošību. Es uh, saprotu, uh, jūsu bāžas, komisāra kungs. Tomēr jāturpina strādāt. Turmes kungs, pusotras minūtes, komisāra kungs. Šie noturības testi, diemžēl, ir ļoti viegli. Varbūt tas nav tas, ko jūs gribējāt panākt, bet Francijai un apvienotā karalistei runājot par par dažādiem uzbrukumiem, teroristi un tā tālāk. Šeit netika iztestēts šīs situācijas. Es nāku no Luksemburgas, tā ir maza valsts, un ja kaut kas notiek tādā valstiņā kā Luksemburga, tad viss valsts pazūd, tad, tad noturības testi nav pietiekami esmu noraizējies, ka noturības testi būtu, būs izmantot nepareizi, vienkārši lai pagarinātu kodolspēkstacijas darba ciklu, un tas nepalīdzēs Eiropai. Un vēl ir viena svarīga lieta. Kaut kur Bādena-Virtembergas novadā. Uh, dienvidrietumos Vācijā varbūt ir viena ideoloģija, pavisam cita lieta ir Japāna, kur nodokļu maksātāji maksā miljoniem dolāru, maksā šo milzīgo izmaksu, kas izriet iz, no Fukushimas katastrofas. Šeit Eiropā mēs pilnībā neaptveram šo katastrofu un Briselē Jūs, komisār, radat iespaidu, ka mūsu apdrošināšanas cenas un izmaksas ir godīgas, bet tas tā nevar būt, ka vienā Eiropas malā nekāda apdrošināšana vispār nav, un otrā Eiropas daļā ir pilnīgi viss. Paldies! Tiešām mums ir jāievēro ļoti strikti mūsu laika reglaments, un Tūšenkovska kungs tagad viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Esmu ārkārtīgi gandrīts, kam kodolspēks acīja drošības noturības testi tiek um, organizēti un īstenoti saskaņā ar ļoti augstu standartu, ir ļoti eh, droši. Pēc eh, Fukushimas katastrofas eh, pilsoņiem, iedzīvotājiem ir tiešām tiesības zināt, ka spēkstacijas atbilst augstākajam drošības standartam. Viņiem ir jāsaprot, ka spēkstacija drošumu pārbaudīs arī nākotnē, un tas būs regulārs pasākums. Bet um, iniciatīvā ir noteikti priekšlikumi, kas nav racionāli. Es, piemēram, nedotu uzraudzības funkciju pār kodolu programmām Eiropas līmenim. Tas nozīmē atkal jaunas birokrātijas radīšanu Turklāt um, šie noturības testi ir parādījuši, ka nacionālajie uzraugi ir pietiekami neatkarīgi un pietiekami kompetenti. Un, nu, ja būtu laba sadarbības starp nacionālām organizācijām, maiņ, viedokļu apmaiņa, tad tas būtu arī lielisks noturības testu rezultāts. Paldies, Tužinovska kungs. Tālāk Paškas kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Šobrīd mums ir 130 kodolspēkstacijas Eiropā. Šīs spēkstacijas dod 34% elektrības. Un visaugstākais īpatvars kodola enerģijai ir Francijā 75%. Tālāk Slovākija, tur arī augsts procents un tālāk Beļģija. Mēs saprotam, ka viena trešdaļa nāk no kodolspēkstacijām visas elektrības visā Eiropas Savienībā. Mums ir ļoti nopietni jādomā par to, kas būtu jādara, lai nebūtu nekādas katastrofas. Lai arī šeit ir šī noturības testu iniciatīva, tā norāda, ka nevajag apturēt nevienas spēkstacijas darbu dēļ drošības Un es uzskatu, ka komisijai būtu liederīgi mūs informēt par to, kas tad būtu jādara, lai mēs nostiprinātu drošību šajā sektorā. Paldies, Paškas kungs. Tālāk Vils kundze vienu minūti. Paldies, rezolūcijas priekšlikums Eiropas noturības testu sakarā ir neveiksmīgs. Pirms diviem gadiem bija Fukušīmas katastrofa, un tagad šis tests ir tā kā tāds alibi, ka, lai ļautu kodolspēkstījām turpināt savu darbību. Komisijai būtu jāpadomā par sabiedrības drošību. Tiešām mums ir jādomā par šo jautājumu plašāk. Ne tikai operatori, ne tikai peļņi ir jāpatur prātā šai ziņā. Drošība ir pats svarīgākais un Ukraina, piemēram, ir arī izbūvējusi savas spēkstacijas, un šīs spēkstacijas drīkst turpināt savu darbību, un pēc Fukušīmas katastrofas mēs aicinām komisiju stingrāk kontrolēt šo jomu, nodrošinot, ka netiek sniegt naudas līdzekļi vai šīm kodola spēkstacijām, kas darbojas bez drošības pamata. Tātad mums ir jādomā par šo slēgšanu un tā tālāk. Paldies! Molcerkungs, vienu minūti. Jā, 135 kodolspēks stācijās tika veikti noturības testi un konstatēts drošības deficīts. Materiāls ir nolietots, personāla kļūdas, turklāt netika ņemtas vērā. Bet koncerni nevēlas šos miljārdus ieguldīt drošībā. Vācijā, piemēram, nekas netika izlabots pēc šo drošības deficītu konstatēšanas. Tā kā Fukušīmas šoks e, tiešām mums ir e, pagājis secen. E, mēs neesam konstatējuši, neesam nodrošinājuši pietiekamu, pietiekams drošības uh, apstākļus, lai neatkārtotos eh, tādas eh, avārijas kā Fukushima. Tādas bažas man ir un man tās ir arī jāpauž. Paldies Melcera kungam. Tie bija grupa pārstāvji un turpinās atsevišķi runātāji. Zēbera kungs, tagad viena minūte, es to neatkārtošu vairs. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, jā, iespējams valdības nav pārāk priecājušās par eh, jūsu veiktiem droši noturības eh, testiem, bet eh, pilsoņi tomēr ir par to priecājušies. Es, man jāsaka, ka atom politika ir pārobežu politika, un šie testi ir nepieciešami. Nākamais arguments ir izmaksu arguments. Ja aprēķināsim visas izmaksas no sākuma līdz beigām, atom politika ir ļoti dārga politika. Un mums vienkārši jāatspoguļo šis izmaksu faktors realistiski. Tad varēsim izmantot arī citas enerģētikas uh, formas, nevis šo un tikai šo bīstamo atomu enerģiju. Turklāt ļoti maz iespēju ir mazināt šo bīstamību. Eh, pie citām eh, enerģētikas jomām tas ir izdarams labāk. Paldies, un Van Bremtas kundze tagad. Paldies, komisāra kungs. Es gribētu izcelt divus aspektus šajā jautājumā. Tad runājot par šo noturības testu iniciatīvu, jūs teicat, Mēs dzirdējām, ka daži uzskata, ka šie testi ir pārāk viegli, citi ir kaut pārāk sarežģīti, nu, bet bez izmēģināšanas neko nevar pateikt. Um, um, mums arī bija šie notarības testi manā valstī, un visas pēkstacijas arī izgājušos stresus, te, testus. Tātad te bija tikai kaut kāds neliels detaļs, ko vajadzēja nu, uzlabot, tur kaut ko pielāgot. Un tas liek mums uzdot jautājumu par to, cik šie testi ir liederīgi. Es domāju, ka šai iniciatīvai būtu jāiet nedaudz tālāk pie kaut kā tāda konkrētāk. Tagad par atbildību. Šis jautājums ļoti svarīgs. Tas būtu jāizseko. Jums ir jāsaka, ne, nu, nevajadzētu, vajadzētu sakārtot apdrošināšanas jautājumu. Lasek, kungs, tālāk. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Es negribētu atgādināt uh, jums, ka šī kodolenerģija tomēr ir standarta kodola kokteļa sastāvdaļa nu, un dalībvalsts pašas lem par šo jautājumu. Ir nacionālie regulātori dalībvalstīs, kas nes atbildību par kodola spēksacību drošumu. Un es gribētu jums atgādināt, ka noturības testi ir pasākums, kas tika iniciēts pēc eh, Fukushimas eh, traģēdijas, tur, ka mēs gribējām pārvērtēt mūsu spēkstaciju darbību ekstremālos apstākļos, un šo testu rezultāti ir ļoti labi. Eh, nevajadzētu šiem testiem ietekmēt standarto izvērtējumu, kas tiek veikts pavisam regulāri kodola spēkstacijās. Šajā diskusijā ir priekšlikums varbūt noturības testu pārvērst par tieši kaut ko tādu rutīnu. Šeit tiek piedāvāts arī jauns regulējums kodolspēks cīvu sektora. Es gribētu lūgt izbeigt regulēt pilnīgi visu. Nevajadzētu visu regulēt no Briseles, vajadzētu pārskatīt šī priekšlikuma būtību. Paldies, Lasa kungs, Sevelaks kundze. Paldies. Es gribēju pateikt divas lietas. Vispirms mums ir jāizdara tā, lai arī kaimiņu valsts sekot mūsu noturības testa pāraugam. Un otrs arī svarīgs jautājums, ka būtu nepieciešams specializēts personāls tajās valstīs, kur ir šādas kodolspēkstacijas. Fukušimā bija milzīga problēma. Pēc katastrofas nebija apmācīta personāla, kas varētu tikt galā ar situāciju. Droši vien atcerēsties, atcerēsties ka nā, viņi arī neļāva, lai speciālisti no citām valstīm ierastos uzreiz. Tātad speciālistu trūkums ir problēma, un mums šī problēma nāk jau no universitātiem, no skolām. Mums nav šāda līmeņa speciālistu, nav tādas augstas kvalifikācijas, nav kodola izglītības labā līmenī. Paldies! Paldies, Terēls kundze! Un tālāk Uručeva kungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. tas noturības testu pastāvēšanas eh, fakts kā tāds ir kaut kas apsveicams. Un tas, ka ir metodas un kriteriji, kas ir vienot, tas arī ir labi un tas ir svarīgs solis. Eh, tas palīdz mums labāk eh, saprast riskus saistīts ar kodola ģenerāciju. Kādi šeit ir trūkumi? Šiem tri, trūkumiem nebūtu mm, tādiem, ka vajadzētu kritizēt šo te, testu esamību. Testu laikā norādījus, tika norādīts uz kļūdām, attiecīgi pasākumi tika ieteikti, ar kuru palīdzību var defektus sakārtot vai pārvarēt. Un tomēr es nevaru pieļaut nekādu iniciatīvu, kur rezultātā būtu augstāka energoresursa cena. Jo, ja mēs gribam būt konkurētspējīgi, mums vajadzētu iesaldēt mūsu energoresursu cenas. Paldies. Balčutisa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Komisijas paziņojumā par risku un drošības izvērtējumu kodolspēkstacijās mēs lasām to, ka ir liels problēmas. 25 miljoni eiro ir jāinvestē drošības jautājumu sakārtošanā kodolspēks acījās Eiropas Savienībā. Šobrīd ir vēl viena problēma. Ir spēks stacijas, kas būtu jāaptur Eiropas Savienībā, un tas ir diezgan dārgs process. Vajag dalībvalsts viena pati ir atbildīga par darbības apturēšanu. Tas nebūtu pareizi, jo, ja būs kaut kāda katastrofa, tad sekas pāries pār robežām un atsevišķām dalībvalstīm varbūt nav pietiekami daudz zināšanu par to, kā risināt šos katastrofālos jautājumus. Tāpēc mums vajadzētu pārskatīt kodola spēkstaciju principus un principiem vajadzētu būt vienotiem visā Eiropas Savienībā. Paldies, Balčuris kungs, Džordans kundze. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Kodols sektors ir tāda visaptveroša joma. Divus gadus pēc Fukušīmas eh, katastrofas mēs eh, sākam saprast to, cik svarīgi ir iesaistīt profesionāļus ka ir nepieciešamas spēcīgas un neatkarīgas administratīvās iestādes, kas nodrošinātu drošību kodolu jomā. Jo mērķis ar šo testu nav vājināt kodols spēkstacijas, nav bijis arī mērķis tāds likt kaut kādas papildus šķēršļus, galvenais ir uzlabot kodola drošību. Bet tomēr ir kaut kāda apgrūtājuma, tāpēc es esmu pret šo rezolūciju. Mans jautājums ir komisijai, vai kā komisija redz nacionālo administrīvo iestāžu lomu tagad un nākotnē? Sāksim brīvo mikrofonu un uh, klases kolēģi būs pirmā. Priekšsēdētājums Kamsārkungs kolēģi. Fukušiemas avārijas uh, mērogs uh, pirms diviem gadiem mainīja mūsu apziņu un pierādīja, ka jābūt apzinīgākiem. Runa nav par konkrētām dalību valstīm, runa ir par mums visiem, mūs visus apdraud šis faktors. Mums jādomā tātad par mūsu visu drošību un veselību. Ko tad darīt runājot par lētu enerģiju? Mums jāuzņemas atbildība, mums nepieciešama pārobežu sadarbība un um, runājot par atomstācijām, visiem apkārt, visiem kaimiņiem jāpiedalās katrā lēmumā. Kaimiņi ne tikai jāinformē par lēmumiem, bet jāiesaista lēmumu pieņemšanā. Ceru, ka rezolūcija palielin, paaugstinās mūsu uh, apzinīguma līmeni šajā jautājumā. Paldies, un tagad Banki kungs turpinās. Mikro. Äh, az európai unióban működő atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági. Kas attiecas uz eh, kodol neģijas eh, stācijām Eiropas Savienībā un eh, noturības testiem, tad joprojām ir jānoskaidro, vai tās ir uzticamas un pietiekami drošas. Ir vairāki drošības pārbaudas līmeņi un, un pirmām kārtām to visu veids dalībvalstis. Ungārijā Eh, mums eh, eh, ir šāda spēkstacija un pakšā, un mēs nepārtraukti to uzraugām. Un šiem datiem var piekļūt tieši saistē. Startautiskā atomenerģijas an, a, en, en, Startautiskā atomenerģētikas aģentūra arī ir iesaistījusies šajā uzraudzības procesā. Rezultāti ir parādījuši, ka e, nacionālās iestādes ļoti lieliski darbojas un visu spēj kontrolēt. Eh, šī Ungārijas eh, kodolspēkstacija bija viena no drošākajām atomenerģētikas spēkstacijām. Tā vismaz eh, atklājušas pārbaudas. Un šobrīd mums nav vajadzīgs vēl papildu drošības līmenis, jo vietējās iestādes lieliski tiek galā ar savu uzdevumu. Paldies kolēģim Banki un tagad kolēģis Obermejers. Paldies priekšsēdētā kungs drošības sistēmas Fukušēmā. Uh, sabruka pēc eh, tsunami viļņa un pēc šīs katastrofas eh, tika veikti arī noturības testi Eiropas Savienībā. 45 stacijās eh, tika veikti testi un secinājums ir tāds, ka jāuzlabo šo staciju aprīkojums un jāmaksā par to dārgu naudu. Uh, Mēs uh, zinām, kāda varētu būt atbilde - izstāšanās no atomenerģijas un uh, pievēršanās uh, zaļajai enerģijai, ņemot uh, vērā avārijas uh, risku, arī uh, vadošas eh, atomenerģijas valstis kā Vācija ir eh, pieņēmušas lēmumu par šo izstāšanos. Jāpadomā, ka risks tiešām nav aprēķināms, un tas jāuztver ļoti nopietni. Paldies Albert Mēra kungam, un turpinās Morku Naiti Mikula Nīme kolēģi. Thank you. Komisārė, ačiū, kad esat šiandien čia ir labai ačiū už jūsų aktyvų. Priekšsēdētāji komisāri, paldies, ka esat šeit ieradušies un esat uzņēmušies šo aktīvo iniciatīvu par noturības testiem kodolspēkstaciju riska novērtēšanai. Vēlos pateikties referenta, referentam par lielisko ziņojumu. Es domāju, ka šajā jomā joprojām ir jāsaglabā augsti standārti Un e, šis, refer, ref, šis ziņojums atspoguļo Eiropas Savienības nostāju uh, drošības uzturēšanā šādās spēkstacijās. Krievija, Baltkrievija ir tās valstis, kurās arī vajadzētu veikt šādus noturības testus, un tas būtu Eiropas Savienības interesēs. Ja kaut kas noies greizi, tad sekas mēs jutīsim arī Eiropā. kaimiņu valstīs šādi testi parasti netiek veikti. Manā valstī šodien tiek svinēti, svinēti nacionālie svētki, un es ceru, ka uh, jūs apsveiksiet mani šajā sakarā. Pald, uh, eh, apsveicam Alkunaitis kundzi, apsveicam uh, jūsu valstī, valsts svētkos. Mesāroša kungs lūdzu. Paldies, Fukushima katastrofa, kas tur notika, mums ir iemācījis to, ka mums regulāri ir jāpārbauda mūsu uh, eh, kodolspēkstacīju drošība. Ir maldīgs priekšstats, ka tikai katastrofa var mums likt saprast, cik svarīga uh, ir veikt šādus testus. Tieši tādēļ mums ir jāizteno visaptveroša pieeja kontrolē noturības testi eh, ne, ne, neparādīja, ka mums vajadzētu tūlīt slēgt visas šādas eh, stacijas, tomēr tas parādīja, ka ir vajadzīgs veikt vairāk ieguldījumu, lai nodrošinātu augstu drošības un eh, drošumu līmeni. Kodola enerģija Eiropas mērogā E, nodrošinātu, e, nodrošināt ļoti daudz enerģijas. 20% enerģijas nāk no šādiem enerģijas avotiem, šādām stacijām. Tā būtu katastrofa, ja tās tiktu slēgtas. Paldies Mēzāroša kungam. Un Otingera kungam noslēdzošais vārds. Priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi deputāti. Paldies par šo ļoti faktisko diskusiju, par šo lietišķo. Uh, sarunu par uh, jūsu veikto analīzi attiecībā uz noturības testiem, bet jāsaka, starp nacionālajiem regulatoriem un mums notiek ļoti intensīva sadarbība pie šī jautājuma. Tiek izskatīti ar ļoti strīdīgi aspekti, bet uh, mēs uh, virzāmies uz mērķi un vēlamies darbu un sadarbību turpināt. Notiek pieredzes apmaiņa un um, notiek um, cieša sadarbība arī ar Rensra un um, kodolenerģijas speciālistiem Eiropā, kas palīdz mums pie kodoldrošības direktīvas pārskatīšanas. Mēs uh, skatāmies, kā tiek strukturētas. Uh, kodoldrošības iestādes dalībvalstīs, nacionālie regulātori, kur atrodas eksperti vai eksperti ir neatkarīgi, kur tātad ministrs var vai nevar diktēt savu gribu, kur ir vērojama šī neatkarība. Un jāsaka, ka secinājumi ir ļoti atšķirīgi atkarībā no dalību valsts. Tātad runājot par šo neatkarību. Un mūsu direktīvā vēlamies izteikt um, priekšlikumu par garantēto neatkarību šādam nacionālajam regulātoram. Mēs uh, nevēlamies supranacionālo uzraudzību Eiropas līmenī. Tas mums uh, tiešām nav vajadzīgs, bet vēlamies kopīgus nosacījumus Eiropas līmenī, uh, kas būtu kvalitatīvi, kompetenti un neatkarīgi. Un uh, katrā dalībvalstī šie noteikumi tad varētu tikt attīstīti tālāk un detalizētāk. Uzraudzība Francijā, starp citu, notiek ļoti objektīvā, neatkarīgā veidā. Tas tiešām ir uzslavs cienīgs. Un notrības testi arī ir pierādījuši uh, cik laba situācija ir Francijā. Kaimiņi Luksemburgā ļoti daudz eh, ko zina par um, situāciju kodolspēku stācijās Francijā. Apzinoties, protams, ka pāns 194 veido pamatu tam, uh, kā darbosies kodolspēka stācijas, proti, ka visus lēmumus pieņems Nacionālās valdības un Nacionālajie parlamenti. Tā ir viņu kompetence. Aprīlī mēs eh, prezentēsim padomē komisijas priekšlikumu par eh, kodoldrošības direktīvas pārskatīšanu, un mēs runāsim par cietušo atlīdzināšanu. Mm un septembrī ceram nākt klājā ar gatavu priekšlikumu, ar minimālo apdrošināšanas pienākumu un minimāliem kompensācijas apjomiem, kas tiks uh, fiksēti direktīvā, bet skaidrs, mēs nevaram garantēt uh, vairākumu padomē. Tagad, runājot par nacionāliem rīcības plāniem, tajos tika uh, pieņemti lēmumi par um, investēšanas pasākumiem. Uh, jāinvestē ir miljardi, lai palielinātu atomstāciju drošības standartus, un tas ir ļoti svarīgs solis arī pārobežu uh, kontekstā. Es domāju, ka tuvāk gada beigām mēs atkal tiksimies un runāsim par uh, Eh, šo lielu drošības direktīvu un tās pārskatīšanu, un es eh, ceru uz jūsu atbalstu, lai veidotu šo Eiropas līmeņa drošības filozofiju. Paldies! Dank, Paldies Ettingeram, komisāram Ettingeram. Tika iesniegts arī rezolūcijas priekšlikums par šo tēmu. Nobalsots eh, tiks rīt pulksten 12. diskusija par šo punktu tiek slēgta.